kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem deputātiem, kuri piedalījās šajā uzklausīšanā. Mēģināt atbildēt uz visiem jautājumiem bez uzņēmumā, vislabākajā veidā pēc savas vislabākās zināšanas. Varu garantēt jums to, ka man piemīt entuziasms un labāk grība strādāt pie tām kompetencēm, kuras man grib uzticēt jaunievēlētās eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers. No sirds ticu, ka ir visiem cīnīties pret klimatu pārmaiņām. No sirds ticu, ka Eiropas Savienība var būt līderis ehm, zaļā izaugsmē, ka mēs varam attīstīt mūsu rūpniecību Eiropas Savienībā un panākt eh, un noslēgt tirzniecības nolīgumus, kas neuzliek mums par pienākumu delokalizēt rūpniecību trešajās valstīs, bet attīstīt Eiropas rūpniecību. Un no sirds ticu, ka mēs, Eiropieši, esam spējīgi veidot pilnībā savstarpēji saistītus enerģijas tīklus un veidot caurskatāmu un atklātu enerģijas tirgu. Turklāt rēķinos ar sadarbību ar vice priekšsēdētāju, kura pāraudzīs vardarbības jomu un citiem komisāriem, bet it īpaši dāmas un kungi. Vēlos rēķināties ar labu sadarbību ar parlamentu, apliecina jums savu gatavību uz sadarbību. Esmu pats bijis Eiropas parlamenta deputāts 13 gadus, es zinu, ko sagaida parlaments, un ja jūs man parādīsiet savu uzticību, tad es to atdarīšu ar savu gatavību nepārtraukti sadarboties. Gribu apņemties arī veikt katram priekšlikumam ļoti nopietnus ietekmes izvērtējumus no ekonomiskā, sociālā un vides aizsardzības viedokļa. Vēlos, lai Konsultācijas ar iedzīvotājiem būtu nepārtrauktas un rūpīgas, bet ir tīpaši, lai parlaments tiktu piesaistīts komisijas projektu sagatavošanā kopš paša sākuma, lai mēs varētu strādāt roku rokā, meklējot svarīgus kompromisus, uh, tāpēc, ka mūsu priekšā ir ārkārtīgi sarežģīti izaicinājumi. Mums ir jābūt līderiem cīņā pret klimata pārmaiņām, mums ir jārunā vienā balsī klimata samitos. Mums ir vienā balsī jārunā par kurināmā iepirkumiem, un mums ir jāapzinās, ka Eiropa ir vairāk nekā 28 valstu un tirgu summa. Mēs to varam paveikt. Man ir atbalsts no divām lieliskām ģenerāldirekcijām, jūs tās pārzināt. ITRE sadarbojas ar vienu, ENVI ar otru. Tajā strādā lieliski ierēģi ar lieliskām intelektuālajām kapacitātēm, kas ir Eiropas Savienībā. Mums ir jāsadarbojas koordinēt. Es, koordinēt. es zinu, kā dažiem ir iebildes, tāpēc, ka divi portfeļi tiek sapludināti, bet mums ir jādomā par līdzsvarotām iniciatīvām no paša sākuma, kas ir vienmēr ambiciozas, un pilnīgi noteikti esmu pārliecināts par to, ka ja mēs varēsim panākt labu sadarbību, tad mēs varēsim sniegt atbildes uz vissvarīgākajām problēmām, ar kurām saskars Eiropas Savienība. Nākotnes paudzes ir pelnījušas tīru vidi ar bioloģisko daudzveidību. Mēs nedrīkstam viņus pakļaut mūsu pasivitātes dēļ klimata katastrofām. Bet mums ir jāapzinās arī to, ka Eiropas bezdarbnieki vēlas konkrētspējīgu rūpniecību, vēlas ekonomisko izaugsmi, un ir jāmeklē ļoti grūtais līdzsvars, es apzinos izaicinājums, kas ir manā priekšā, un jūsu priekšā es garantēju, ka strādāšu, lai tos risinātu, un garantēju, ka es to darīšu ar sadarbi, sadarbībā ar jums. Tāpēc, ja paudīsit man savu atbalstu, būšu pateicīgs, un paldies par šīs dienas uzklausīšanu. Uh, thank you very much, Mr. Lielas paldies, uh, komisāra amata kandidāta kungs. Mēs uh, lieliski ievērojam laiku, bet mums vēl ir jāsniedz zinām informācija. Varbūt sāksim ar kolēģi Lavija. Viņš sniegs uh, informāciju NV komitejas biedriem. Džersī. Eh, eh, eh. Paldies, paldies, Jerži. Arī es gribu teikt Paldies visiem deputātiem un arī uh, komisāra amata kandidātām. Paldies par jautājumiem un atbildēm. Gribu izteikt uh, paziņojumu. NB komitejas uh, koordinātori tiksies izvērtēšanai no 10. līdz 11.30 rīt no rīta un no 11.30 līdz 12.30 tad kopā tiksimies ar Uh, vidas komitejas uh, uh, koordinatoriem un itre komitejas koordinatoriem kopā. Paldies, un tagad dodu vārdu Buzeka kungam. Paldies, tagad informācija itre komitejas koordinatoriem par šo sanāksmi jūs zināt, bet nu, svarīgākais ir tas, ka nākamā uzklausīšana būs 1.30. Ļaujiet man pateikties uh, Eiropas sabiedrībai, kas vēro uh, mūsu uzklausīšanu uh, tiešsaistē. Arī paldies visiem, kas bija klāt šeit. Paldies arī komisāram kandidātam.